presidenta. Buongiorno colleghi, la seduta. Labrīt, kolēģi. Sāksim darbu. Vispirms man ir paziņojums vakar. Priekšsēdētājs informēja, par 168, 167, panta 1. punktu un 195. punkta 3. punkta.